Okay, um, good morning everybody. Um... Labrīt visiem. Mēs uh, pārcēlām balsošanu par Arlīnas ziņojumu. Esam apstājušies pie septītā darba kārtības punkta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana, tādēļ dodu vārdu Elisai. Liels paldies, priekšsēdētājas kundze. Runāšu angliski, lai būtu ātrāk. Gribu jūs informēt, ka mums ir jauna kolēģe Madlēna Izī, viņa ir šīs komitejas aizvietotāja locekle. E, e, pēc tam, kad Siklūnas kungs e, aizgāja no mūsu grupas, un man ir priekšlikums, lai viņa ieņemtu pastāvīgā deputāta vietu Siklūnas kunga vietā. Vēlējos jautāt, vai kāds vēlētos izteikties par šo jautājumu, vai mēs varam uh, aplausiem apliecināt, eh, ka piekrītam. I, I, I think, I think we, we... Es domāju, ka šobrīd mēs varam aicināt jūs eh, ieņemt eh, savu godam nopelnīto vietu prezidijā. This is your walk of honor. Nu, lūk, e, šis ir jūsu goda maršs. Right. Okay. We don't need to talk about this. Voilà. Okay, so we're. Oh, champagne. No, we haven't got champagne. Sorry. Nu, diemžēl šampānieša mums nav. Droši vien tam ir kāda skats sakars ar taupību budžeta sakarā parlamentā. Bet eh, mēs varam turpināt un apmierināties ar balsošanu par manu, uh, refere, par manu referātu. Un es nezinu, varbūt tas ir interešu konflikts tagad, ka es pati esmu priekšsēdētāja un pati vadu balsošanu par savu ziņojumu. Nu, Tas mums tagad ir devītais darbkārtības jautājums. Pārbaudas balsojumu es mm, nenoturēšu. Tātad pirmais punkts, pirmais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais par pret pretāturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pretāturas pieņemts. Piektais grozījums par pretāturas šķiet, ka pieņemts, bet tagad ir jāpārbauda elektroniski. Tas gan prasa zināmu piepūli, lai pievienotu manu balsi. Tātad balsojam par piekto grozījumu. Sākam balsot. Un pie rezultāta jāpievieno viena balss manējā, vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Mēs varam savstarpēji viens otru izslēgt. Balsojums ir beidzies un grozījums noraidīts. Sestais par pret atturas pieņemts. Septītais par pret. At, šķiet, ka jāpārbauda arī šis. pēc grupām izskatās, ka tas tiks eh, pieņemts, bet ņemot vērā klātbūtni, iespējams, ka otrādi. Tā beidzam balsot. Noraidīts. Amendment 8, all those in favor. Septītais pār pret atturas noraidīts. Kompromiss sāpar. par pret atturas pieņemts. Yeah. Says, we actually, despite what it says on the voting list, go to compromise B. Kompromiss B par pret atturs pieņemts. 15. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts pieņemts otrā daļa par pret atturas pieņemts. Sešpadsmitais. Man liekas, ka otrajā daļā mēs iebalsojam kaut ko, kas vispār ir neiespējams, bet nu labi. 16. ar mutisko grozījumu. Vai kādam ir iebildumi pret to, nē? Tāda ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. 17. grozījums par pret atturas pieņemts. 18. par pret atturas pieņemts. C kompromiss par pret atturas pieņemts. 23. par pret atturas pieņemts. 24. par pret atturas pieņemts, 25. par pret atturas pieņemts, kompromiss D par pret atturas pieņemts, kompromiss E par pret atturas pieņemts, 30. grozījums par pret atturas pieņemts, Un tagad elektroniski balsosim par tekstu ar grozījumiem par pret. Tātad 30, 38 par 1 pret un 3 atturējuši. Es teicu, ka mēs nolemsim, ko mēs darīsim ar finanšu transakciju nodo, darījumu nodokli. Un no diskusijām es sapratu, ka referente ir gatava pārcelt balsojumu līdz 17. vai 18. jūnijam, cerot, ka līdz tam mēs būsim panākuši vienošanos. Viņa ir lūgusi lai tā būtu vienošanās ar zināmiem nosacījumiem, eh, kā mēs varam eh, iekļaut to plenārsēdē jūlijā. Nu, mēs to nevaram darīt, jo jebkurā gadījumā ir prezidentu konference, kas nolēma, kas tad tiek iekļauts plenārsēdes darba kārtībā. Mēs atliksim balsojumu, mēs ceram, ka mēs panāksim progresu, bet ja tas tā nebūs, tad mums vajadzēs to, um, šo lēmumu pārskatīt. Bet es ceru, ka visas puses strādās rūpīgi, lai panāktu kaut kādu rezultātu. Bet, ja stāvoklis būs tāds, ka mēs nevarēsim balsot, mēs nevarēsim to izskatīt plenārsēdē. Tā tad lūdzu, kāds gribas izteikties? Šķiet, ka Enija. Jo es jau vakar teicu, ka mēs vienkārši balsosim par to, ko mēs darām tālāk, ja tas būs nepieciešams. Enija, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jūs norādījāt, tad e, ir šis sākotnējs lēmums atlikt balsojumu 17. jūniju ēnī. Tas dos mums pietiekoši daudz laika, lai panāktu kompromisu. Taču diskusija par FDN notiek jau trīs gadus, tā kā, manuprāt, ir pilnīgi iespējams panākt vienošanos līdz 17. lai mēs varam balsot pirms vasaras pārtraukuma plenāras sēdē, Gribēju norādīt, ka šis mērķis balsot pirms, nobalsot pirms vasaras pārtraukuma mums ir ārkārtīgi svarīgs. Udo to arī vēlējies izteikties. Priekšsēdētājs vēlējos jums lūgt paskaidrot šos komentārus par to, ka nevar šādus tādus nosacījumu balsojumus veikt. Galu galā mēs jau panācām vienošanos ar ēnu referentiem par to, ka ja nu mēs nepanāksim vienošanos līdz konkrētam datumam, tad tomēr mēs izmantosim šo iespēju arī virzīt šo balsojumu uz plenāru sesiju. Tādēļ mani pārsteidz jūsu pozīcija priekšsādātāji tagad, ja jūs sakat, ka jūs. <clears throat> nu, galu galā, jūs nevarat ierobežot arī referenti. Uh, jo ir arī noteikts balsošanas uh, kalendārs termiņš, un tas ir skaidrs arī instruments, kā mēs varam stiprināt parlamentu pozīciju. I, I understand what... Jā, es saprotu, ko jūs gribat teikt, bet datums, kā es teicu, nu nav īsti e, referenta spēkos to noteikt. Jā, paldies. Nevajadzētu samilz e, vēl palielināt šīs problēmas galu galā. Jau mēs šo situāciju saprotam, kā tā ir veidījusies, Un ja visas politiskās grupas ir gatavas atbalstīt arī referents pozīciju, un tad arī tad šo jautājumu virzīt uz priekšsēdētāju konferenci, un tad to nobalsot tur, un pēc tam arī varbūt Strasbūras plenārsesijā, nu, tad lai tas arī būtu, nu, kāpēc mums sarežģīt tādas lietas? Okay, so I, what I suggest... Nu, labi. Tā tad, ko darīsim? Mēs atliekam līdz komitejas sēdei, tas ir ap 17.18. datumu un ceram, ka komitejā varēsim nobalsot par šo ziņojumu. Ja radīsies grūtības, varēsim to vēlreiz atkārtot, bet, nu, cerēsim, ka varēsim eh, tieši tajā brīdī arī balsot. Un ir, protams, pietiekam laika tādā gadījumā, lai mēģinātu to iekļaut eh, plenāru sēdē. Nu, ja mēs nepanāksim, ka tas ir sagatavots līdz balsojamai kondīcijai, nu, tad vajadzēs to atlikt. pusē būs Almuņas kungs, tā kā mums ir desmit minūšu pārtraukums līdz ieradīsies Almuņas kungs.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

Okay, right, uh, we can recommence. I'm, I'm very happy. Varam turpināt darbu. Esmu priecīgs veikt komisāru Almūņu, lai viņš ar mums runātu. Viņš vienmēr ļoti labprāt pie mums ierodas. Parasti mēs redzam problēmas. Jautājums ir par to, vai mums pietiek laika, lai ar viņu tiktos, bet es esmu ļoti priecīgi, ka viņš ir šeit. Strādāsim kā parasti kad mums ir viedokļa apmaiņas. Vispirms eh, dosim vārdu komisāram un pēc tam jautājumu un atbilžu sesiju pa piecām minūtēm. Un komisārs teica, ka viņam ir apmēram desmit minūtes vajadzīgs sākumam. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamās dāmas un kungi. Pateicoties ekan komitejai un priekšsēdētājai esmu guvušo iespēju prezentēt jums konkurences ziņojumu 12. gadam. Pagājušajā gadā mēs strādājām ļoti sarežģītos apstākļos, gandrīz eh, seši gadi ir pagājuši kopš Eiropa piedzīvo ekonomisko krīzi. Mēs cenšamies pārvarēt eh, tās ekonomiskās, politiskās un sociālās eh, sekas, kas aizsākās 2007. padziļinājās 2008. gadā, un es konkurences likumdošanas ieviešana šajos apstākļos ir daudz uh, svarīgāk nekā iepriekš. Mēs izmantojam dažādus mūsu mums piemos instrumentus, valsts atbalstu, saplūšanas kontroli un tā tālāk. Un komisijas veiktais e, likumdošanas darbs ir novedis e, pie zemākām cenām, tām precēm, kas ir visvairāk vajadzīgas patērētājiem. Ir stiprināts arī vienotais tirgus virknē nozaru, kas būtībā nodrošina asins riti uh, eh, ekonomikā, piemēram, gāze, elektrība, telekomun telekomunikācija nozara. Un pagājušais gads arī apliecināja mūsu apņēmību mainīt ekonomiskos apstākļus un palīdzēt dalību valstīm uh, visveiksmīgāk, efektīvāk izmantot uh, publisko finansējumu, izstrādājot uh, valsts atbalsta jauno stratēģiju, par kuru es jums pastāstīšu. Mēs arī par privāto īstenošanu nācām klājā ar jaunu likumprojektu. Uh, valsts atbalsta nosacījumi bankām krīzes situācijā bija ieguldījums eh, caurskatāmāk un atklātāk finanšu sektora izveidošanai. Un eh, vienotās eh, sanācijas iestādes izveidošana ir varbūt viens no risinājumiem, lai atrisinātu mūsu pašreizējās problēmas. Padomu kopā ar padomi ir tuvu tam, lai uh, pieņemtu uh, likumdošanu par banku sanāciju. Tas ir, protams, ļoti svarīgi, bet lai nodrošinātu uh, pā, gludu pārēju uz jauno sistēmu, mums ir nepieciešami īpaši valsts atbalsta pasākumi, lai varētu to saskaņot ar jauno likumdošanas ietvaru, uh, kas parādīsies. Mēs veicām zināmas pasākums pagājušajā gadā, pieņemām 19 lēmumus attiecībā uz valsts atbalsta pasākumiem finanšu sektoram un kopš stājas e, spēkā šis krīzes ietvars esam pieņēmuši 62 lēmumus, ieskaitot e, restruktūrizācijas un likvidācijas lēmumus, un ir vēl 28 neatrisināti gadījumi. Un es vēlētos atgādināt, piemēram, banku sektoru restruktūrizāciju Spānijā. Tas bija īpašs lēmums, jo tas tika pieņemts pamatojoties saprašanās memorandu, kas tika parakstīts pagājušā gada jūlijā. Visi būtiskie lēmumi bija saistīti ar uh, divām Vācijas bankām, vienu Latvijas banku un Deksija banku Nīderlandē. Un jūs varat atcerēties, ka mm, būtiskākais lēmums bija e, tātad divu e, fondu biržu saplūšana. E, tālāk jautājums ar kredītkaršu uzņēmumiem un savstarpējās apmaiņas fiksētiem maksājumiem izskatījām Mastercard lietošanas pasākumus un savstarpējās eh, tātad eh, izmantošanas eh, maksas. Beidzām arī divas izmeklēšanas, pretmonopolijas izmeklēšanas, kas aizsākās 11. gadā, piemēram, kredīt mīmaiņas darījumu tirgu kurā bija iesaistīta virkne banku un biržas brokeru. Pārējot pie enerģētikas tirgu, veicām pārsteiguma inspekcijas virknē kompāniju, kas ir saistītas ar bio degvielām un naftas un naftas produktiem. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai uzņēmumi nemanipulētu ar cenām savstarpēji vienojoties. Uh, Vēl kāds svarīgs gadījums ir saistīts ar Krievijas Gazprom, kur eh, mēs arī sākām pretmonopola procedūru pagājušajā gadā. Enerģētikas tirgus iet roku rokā ar regulējošajām darbībām citās eh, nodaļās komisijā. Un, lai veidotu patiesu vienoto tirgu, šī apņēmība mm, vēlreiz tika apstiprināta Eiropadomē pagājušajā nedēļā. Un vienotā tirgus likumdošana iet uz priekšu arī telekomunikācijas sektorā. Pagājuši, kad mums bija gadījumi ar uh, Portugāles Telekom un citām kompānijām, kā arī Hutchinson 3G uh, un tās konfliktu ar konkurentu Orange. Pieņēmām platjoslas vadlīnijas, jaunas paudzes vadlīnijas šajā modernizācijas ietvarā. Uh, Mūsu ekonomikas atdzīvināšana zināmā mērā būs atkarīga no efektīviem un inovatīviem tirgiem digitālajā industrijā. Tādēļ vēlētos uzsvert divus lēmumus, ko pieņemam pagājušajā gadu, un vienu neatrisinātu lietu. Mūsu lēmumiem par e-grāmatām mēs pieņēmām Apple un Ford uh, izdevējus un to lēmums. E-grāmatas ir neatņemama mm, digitālā tirgus sastāvdaļa, un esam piekrituši arī vienai saplūšanai pēc noteikta koncesijas saņemšanas. Esam pieņemši arī lēmumus, kas ir saistīti ar Google. Nu, tas ir tāds pārskats par mūsu rīcībām pagājušajā gadā, kas attiec politikas attīstību 2012. gada maijā komisija aizsāka valsts atbalsta modernizācijas stratēģiju. Šis reformas process iet pilnu gaitu uz priekšu, jaunie soļi ietvers vadlīnijas par reģionālo atbalstu, kas tiks apstiprināti nākamnedēļ. Un jūsu komiteja ir e, apstiprinājusi ziņojumu par to pagājušajā nedēļā. Ir inovācijas vadlīnijas, riska kapitāla vadlīnijas, enerģijas un vīdes vadlīnijas, un uh, bloka izņēmuma regula, eh, kuras pieņemšana ir paredzēta šī gada beigās vai, nā, vai 14. gada sākumā. Ceru, ka mūsu modernizācijas stratēģija uh, sāks uh, gandrīz pilnīgi jau darboties līdz 14. gada beigam. Un arī mūsu uh, monopolu nodarīto kais, kaitējumu uh, Eh, dokuments. Tās eh, nāks klajā nākam, turmā, tuvākajās nedēļās, tālāk konkurences ziņojums par 11. gadu. To es prezentēšu pieņemšanai eh, pārastās likumdošanas procedūras ietvaros, un tā būs tāda pirmā reize. Un es raksturošu mūsu priekšlikumu, tikko komisija to būs apstiprinājusi. Es ceru, ka ar parlamentu atbalstu un īpaši ar šīs komitejas atbalstu mēs šo priekšlikumu varēsim pieņemt pietiekami ātri. Un tad, kad mēs to izdarīsim, būsim panākuši divus mērķus. E, tā tad ļausim efektīvāk iegūt kompensācijas tiem, kas cietuši no konkurences likumdošanas pārkāpumiem un panāksim labāku kompetences noteikumu ieviešanu gan privātajā, gan publiskajā telpā ES. Un varēsim nepro, neproblemātisko lietu atrisināšanu padarīt biznesam draudzīgāku. Un tas viss samazinās to informācijas daudzumu, kas jāsniedz uzņēmumiem neproblemātisku gadījumu, neproblemātiskos gadījumos tas paātrinās. Uh, procesu un ļaus eh, problemātiskās eh, uzņēma apvienošanas izskatīt eh, lielākā mērā. Tālāk runājot par mazākumu akciju turētāju holdingiem, kas nenodara īpašu ļaunumu, mums nav arī īpašu līdzekļu, kā risināt šo problēmu. Publiskās konsultācijas sāksies eh, tuvākajā mēnesī par iespējām uzlabot šo situāciju. Un arī jaunā sistēma par to, kā sadalīt eh, šo te eh, apvienošanās un saplūšanas gadījumu izskatīšanu starp dalībvalstīm un Eiropas komisiju. Pagājušajā gadā komisija turpināja sadarboties ar dalībvalstu konkurences iestādēm un tīklu lai nodrošinātu koherentu pretmonopola eh, normu īstenošanu, kas attiec uz attiecībām ar trešajām valstīm sadarbību turpinās. Pēdējais piemērs ir vienošanās, ko es parakstīju pirms pāris dienām ar Šveices konkurences komiteju, kura uh, vēl gaida apstiprināšanu Eiropas un Šveices parlamentos. Un uh, komisija varēs apmainīties ar uh, pierādījumiem, kas savākt izmeklēšanas laikā e, bez īpašām atkāpēm un atrunām. Un tā cienījamie deputāti, ir vēl ļoti daudz jādara, lai ēs izvestu no krīzes un lai varētu panākt ilgspējīgu attīstību. Mums ir jānostiprina finanšu sistēma, jāsamazina parādu līmenis Protams, tas prasa upurs un mums ir jāatbalsta zinātniskā izpēte, izglītība. Īpaši mums ir jāpabeidz Banku Savienības projekts, un jāveido, e, jāpanāk, lai vienotais tirgus darbotos efektīvāk. Konkurences politika ir ļoti svarīga politika visās šajās politikās, jo caur to mēs e, varam pilnībā izmantot mūsu tirgus pilnu potenciālu un veicināt izaugsmu. Es zinu, ka mums šie ir kopīgi mērķi un es uh, ar nepacietību gaidu uz to, kā mēs kopā risināsim visus šos jautājumus caur mūsu uh, attī, at, sadarbību ar konkurences darba grupu, ko jūs paši esat radījuši. Paldies! Paldies, saka priekšstādātāji. Tagad mēs uh, pāriesim pie uh, jautājumu un atbilžu sesijas, un es uh, ieteicu deputātiem uzdodot jautājumus nepārsniegt divas minūtes, jo pretējā gadījumā nepietiks visiem laika. Un tagad vārds Žanam Polgozesam Eiropas Tautas partijas grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātais komisāra kungs, esmu šeit, šeit. Jūs jau noteikti mani pazīstat. Paldies, ka esat pie mums atnācis. Ar lielu interesi klausījos uh, jūsu teiktajā par to, ko jūs esat jau paveikuši, bet man tāds viens jautājums, kas varbūt ir nedaudz anegdotisks, bet tas uh, attiec uz uzņēmumiem un pilsoņu iz, uh, uztveri pār Eiropu. Uh, Francijā, lai cīnītos pret uh, krāsaino metālu zakšanu. Francijā tika pieņēmts lēmums ierobežot metālūžņu un krāsaino metālūžņu uzpirkšanas uzņēmums. Jūs zinat, ka tiek zakti kabeļi uz dzelzceļiem. Un uh, tā tad no 6. jūlijā no 2011. Uh, gadā ir aizliegts maksāt skaidrā naudā par uh, metālu un krāsaino metālu uh, pārdošanu. Bet efekts ir tāds, ka likumdošana ir atšķirīga Eiropas Savienībā, un tas nozīmē, ka pierobežas uzņēmumos, kas uzpērk metālūžņus, vairs uh, neviens nenodod šos metālūžņus, bet tos ved uz kaimiņu valstīm, kur joprojām metālūžņus uzpērk maksājot skaidrā naudā. Man jautājums ir komisijai, vai komisija ir paredzējusi harmonizēt šo situāciju? Šis jautājums tika uzdots. Francijas Nacionālajā asamblējā un atbildīgais ministrs teica, ka tiešām būtu labi panākt vienošanos uh, Eiropas Savienībā, lai efektīvāk cīnītos pret šāda veida noziegumiem. Tas ir varbūt tāds viens izolēts jautājums, bet tas ir cieši saistīts ar to, kā Francijas pilsoņi uztver Eiropu. Paldies. Jā, paldies, Gozais kungs. Atklāt runājot, nevarēšu jums atbildēt, jo es uh, uzskatu, ka šis jautājums, pat ja tas ir svarīgs, ietilpst. Uh, Eh, jūsu eh, tautieša Mišela Barņē eh, atbildības lokā. Gozēs kungs, jā, ja mēs runājam par konkurenci, tad domājam par jums, jo tās ir jūsu pilnvars, komisāra kungs. Jā, paldies, bet es nevaru iejaukties manu kolēģa pilnvaru lokā. Eh, priekšsēdētāji, jā, tas ir, eh, šeit ir vēl viens jautājums, kas ir ar to saistīts, ja mēs runājam par metālu izmantošanu kā garantiju, eh, un tad mēs varam šeit nonākt pie monopolu stāvokļa, bet par to mēs runāsim varbūt nedaudz vēlāk. Mums ir arī jādomā par to, ka preces vai izēvielas tiek izmantotas kā kredīta garantija un kā tas viss noved pie šo izēju materiālu trūkuma. Un uh, par, uh, mums būtu jāpadomā arī par to, kā darbojas metālu birža. Varbūt mums šeit vajadzētu par to padomāt, strādājot pie atsevišķiem tiesību aktiem. Tagad vārds Elīzai Ferērai. Paldies, komisāra kungs. Man ir divi jautājumi par Eiropas banku savienību. Un proti man ir jautājums par jauno direktīvu, par sanācijas fondu un otrs ir par attiecīgās sanācijas iestādes izveidi. Tātad bankā, ja ir galveno līdzekļu daļu, veido noguldījumi un ir maz citu aktīvu, tad bankas sanācijas uh, situācijā šī banka var nonākt uh, neizdevīgā situācijā un radīt lielāku risku nekā bankas, kam ir uh, Uh, daudzveidīgāks darbības uh, lauks, līdz ar to iznākas stabilākas bankas, kurām galvenais kapitāls ir uh, noguldījumi, maksās lielākas iemaksas šajā garantija fondā nekā bankas, kuras nodarbojas ar citādām citādām darbībām, kur ir pat lielāks risks Līdz ar to šīs uh, bankas, uh, kas vēlēsies piesaistīt uh, noguldītājus, būs spiestas maksāt dārgāk. Tā ir, tās ir tādas neparedzamas sekas šīs banku savienības ieviešanai. Jautājums, ko komisija ir paredzējusi darīt. Otrs ir likumdošana par banku sanāciju. Šeit nav aizliegts šīs bankas glābt ar uh, valsts līdzekļiem un ko jūs esat paredzējuši darīt, lai šīs uh, spēcīgākās, bagātākās valsts jo neturpinātu uh, iepludināt valsts naudu šajās bankās, savās bankās, bet Citās, citās valstīs bankas būs neizdevīgākā situācijā, un šeit būs milzīga konkurences kropļojums starp dažādu banku akcionāriem, bet tas jau nav banku savienības izveidošanas mērķis. Paldies, saka komisāra kungs. Uh, pirmais punkts, Ferēras kundze, ko jūs minējāt, mm, nav Eh, kaut kas tāds, ko var atrisināt kontrolējot valsts atbalstu. Jā, es piekrītu jūsu paustajām bažām par to, ka eh, banka, kurai nav pietiekami liels akciju kapitāls vai citi instrumenti, lai absorbētu zaudējumus vai eh, pakārtotos parādus, un tad mēs nonākam pie šīs uh, hierarhijas uh, depozītiem, uh, kuri šie depozīti tiek uh, sadalīti uh, divās daļās. Depozīti, uz kuriem attiecas noguldījumu garantija, tātad, kas pārsniedz 100 uh, tūkstoši eiro, un otri noguld, otra noguldījuma daļa, uz ko attiec šī garantija. Un līdz ar to arī ir uh, bankas tiek vērtētas attiecībā uz noguldījumu un paša kapitālu attiecību. Un uh, Uh, jā, ir bankas, kuras ir mazāk atkarīgas no noguldītājiem vai mazāk atkarīgas no piekļuvas tirgumu. Uh, eh, mēs esam piedzīvojuši šādas problēmas Kiprā un uh, iespējams, ka piedzīvosim tādas arī citviet, kad tiks veikta banku sanācija. Es saprotu jūsu bažas. Uh, bet valsts atbalsta kontrole vai kaut kas, kas paredz, ka banka pati piedalās savas sanācijas finansēšanā, jau pēc definīcijas neietilpst valsts atbalsta kategorijā. Valsts atbalsts tiek sniegts tajā brīdī, kad banka vairs nespējas piedalīties savā sanācijā un kad ir nepieciešams piesaistīt valsts līdzekļus vai kādus uh, vēl citus papildu finansējumu avotus meklēt. Tā kā patiesībā tas būtu drīzāk padomes un parlamenta kompetencē, kad tiks apspriesta diskusija par um, direktīvu par banku sanāciju bet uh, gadījums, kad uh, tiešām ir spēkā valsts atbalsta nosacījumi, uh, tas būtu, tas attiec drīzāk uz uh, šo otro jautājumu, ko jūs uzdevāt. Sanācijas procesā valsts atbalsta kontrole tiek īstenota tad, kad nacionālie resursi, kas tiek izmantoti banku sanācijā, ir valsts līdzekļi. Vai nu šeit ir uh, tikai valsts finansējums vai uh, privātais un publiskais finansējums. Šādā gadījumā tas tiek uzskatīts par, par valsts atbalstu. Un arī uh, stabilitātes mehānisma izmantošana, kā tas ir bijis Spānijā, ir uzskatām par, par valsts atbalstu. Bet ja ir kaut kāds savstarpējās eh, sanācijas fonds izveidots, tad tā līdzekļi netiek uzskatīti par valsts atbalstu. Tad, tad ja maksā valsts, tad tas ir valsts atbalsts un uh, tad spēkā ir arī uh, atbilstošie noteikumi. Šobrīd mēs esam paredzējuši pārskatīt uh, jaun, šos noteikumus Eiropas Savienībā, sagatavojam jaunas vadlīnijas, cerams, ka tās tiks apstiprināts līdz vasaras sākumam. Un balstoties uz mūsu gūto pieredzi, tīpaši Spānijā un uh, Nīderlandē, Nīderlandē, gūto pieredzi Nīderlandes valdības pieņemto lēmumu. Mēs uzskatām, ka valsts uh, līdzekļu izmantošana nav jāuzskata par valsts atbalstu, ja nav izmantota šī uh, trīs pakāpju hierarhija, tātad akcionāri, uh, to produktu īpašnieki, kas uh, var absorbēt parādus un ka Eh, visām šiem procesam ir jāiet roku rokā. Priekšsēdētāji, manuprāt, ir ļoti svarīgi norādīt, ka šeit ir neliela pārklāšanās eh, starp tiem fondiem, kas piedalās banku sanācijas procesā Uh, ka ir uh, tiešām šeit problēmas ar valsts atbalstu un pašas banku nozares uzklā, uzkrājumiem. Tagad vārds Ramonam. Paldies. Es runāšu Almoņas kunga valodā. Es arī nesen pārlasīju Žana Monei memoārus, un es zinu, ka jūs arī piedalījāties uh, no organizētā pasākumā uh, katalāņu valodām. Un īstenībā, ja jums ir tiesības tā varētu izteikties, tad es jūs ļoti labi saprastu. Nu, varbūt tā diena kādreiz pienāks. Varbūt arī to jūs varētu arī īstenībā jau arī domāt par um, nākošām vēlēšanām. Bet, nu, jebkurā gadījumā tas varētu gadīties, ka jūs arī pārstāvēt citu valstu, citu karogu. Bet, nu, tad par Žanu Manē, viņš norādīja, ka um, banku kredīts ir vienmēr ļoti svarīgs ekonomikas attīstībai. Tas ir tikpat svarīgs, kā, piemēram, bija tērauda un ogļu savienība 50. gados. Es domāju, ka Monē šodien mums teiktu, ka nākošais vēlēšanās mums būtu jākoncentrējās tieši uz banku savienību, rās, uh, drīzāk nevis uh, uz politisko un mm, ekonomisko savienību. Tā kā mums ir jāpanāk, ka mēs pārvaram šo fragmentāciju banku nozarē. Ja mēs skatāmies uh, Dienvidu valstu bankas, kredīts, kur kļūst arvien retāk pieejams, vien grūtāk pieejams resurss, līdz ar to tas ir nonāk pilnīgi atšķirīgā situācija kā Ziemeļvalstis. Tādēļ man interesē, cik lielā mērā jūs cenšaties un kā jūs to vērtējat situāciju, cik lielā mērā Spānija ir darījusi visu iespējamo, lai atrisinātu banku problēmu Tomēr mēs redzam, ka kredīti ar vienu nav īsti pieejami. Un mēs redzam, Spānijā trīs lielās bankas, eh, tur ar vienu trīs ceturdaļas tirgus eh, daļas. Kādā veidā tad to var atkārtot? Un eh, kādā veidā varētu sakārtot un nodrošināt, ka banku kredīti ir pieejami uzņēmējiem? Un kādā veidā varam nodrošināt, ka kredīta pieejamība ir saskaņota ar ekonomikas vajadzībām? Paldies! jā, par šo jautājumu mēs katrā ziņā uzskatām, ka ir absolūti steidzami jārisina šis jautājums. Banku savienība ir jārisina iespējami straujā veidā. Tas nav vienkārši, bet tas ir neatliekami risināms jautājums. Nu, Es neteiktu, ka citi jautājumi arī nebūtu svarīgi. Mums tāpat turpinās arī svarīgi citi jautājumi un debats par tiem - ekonomikas, finanšu, nodokļu jautājumi. Tāpat arī rūpniecības nozares atsevišķās, enerģētika, digitālajās ekonomikas jautājumi. Uh, bet, nu, izšķirošais elements šeit tieši ir kredītu pieejamība. Bez tiem mēs nevaram nodrošināt nevienu citu e, ekonomikas nozars attīstību. Paspāniju. Es nekadā veidā nevaru īsti piekrist, ka jūs vislabāk varēsiet sagaidīt kredītus no bankām, kurām ir problēmas pašām. Nu, kādā veidā varētu uzlabot kredītu pieejamību valstīs ar problēmām, kā līdzīgi Spānijā? Nu, bankas, kuras tika arī pārņemts un uh, tad domā par šādu situāciju arī veidu, kā viņas pārdzīvo krīzi. Nu, mēģināja nodrošināt pašu resursu saglabāšanu, vai nu arī e, mēģinot no nu, jauna aktivizēt savas pozīcijas tirgū. Mēs sagaidām no bankām, ka tās uzlabos kredītu pieejamību. Uh, bet ar vienu aktuāls jautājums, kādā veidā to nodrošināt. Un te ir daudzi faktori, ja, kad mm, ar to saistās, ir ļoti trausla mm, prognozes par ekonomiku nākotnē, nav iespējams prognozēt nākotni, līdz to šis modelis īsti nedarbojas, bet ir jāsniedz papildus atbalsts. Tāds iedrošinājums Nu, šobrīd mēs redzam, šādi centieni notiek. Pārņem bankas, um, tās uh, sakārto to finanses. Um, tomēr šie uzdevumi nedrīkst arī pilnībā uh, apturēt kredītu pieejamību. Nu, tā kā mēs redzam, ka īstenībā no abām pusēm, gan pieejamības, gan piedāvājums kredīt pie ziņā, uh, ir eh, problēmas Spānijā. Un īstenībā, protams, šobrīd to nevar pieprasīt no tām bankām, kuras ir restruktūrizācijas procesā. Tā kā, ja mēs nevaram no viņām kaut ko prasīt šobrīd, tad varbūt varam prasīt no citām bankām. Nu, lūk, tieši tā ir, kad šīs eh, lielā tirgus daļu tur šīs eh, pāris bankas un um, bankas arī vēl turklāt tiek pārņemtas un apvienotas. Uh, Tomēr, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, jāatzīst, ka Spānija nav nemaz sliktākā situācija. Tur nav tā, ka pāris bankas dominētu visu tirgu. Tur, protams, viņām ir liela tirgus daļa, bet ir arī vēl papildus citas bankas alternatīvas, kas piedāvā alternatīvas. Paldies! Tālāk uh, zaļo partijas vārdā. Šans Balguzī, PSE. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisāra kungs, paldies, ka esat pie mums atnācis. Jūs mums pastāstījāt par komisijas rīcības bilanci konkurences jomā. Jūs sniedzāt ļoti izsmeļošu pārskatu un par to mēs jums pateicamies. Un tomēr ir viens aspekts, viens punkts, kurš uh, mūsuprāt neatspoguļojās šajā bilancē, un tai pašā laikā šis punkts ir ļoti svarīgs un strateģisks. Šeit es domāju rezolūciju, ko mūsu uh, ekonomikas un monetāro lietu komiteja ir uh, pieņēmusi un iesniegusi parlamentam uh, šā gada janvārī, un proti ir runa par valsts atbalsta politikas modernizāciju. Un šajā rezolūcijā sestajā punktā bija rakstīts, ka konkurences politikai ir jāļauj sniegt atbilstošu valsts atbalstu ekonomikas ekoloģiskai pārveidei, it īpaši domājot par jaunajiem enerģijas avotiem un energoefektivitātes pasākumiem. Līdz ar to Eh, tas būtu noteikti jāiestrādā jaunajās vadlīnijās. Mūsuprāt, šis punkts ir ļoti svarīgs. Tas nav kaut kāds eh, pielikumā ie, iekļaujams punkts, lai vienkārši viss būtu skaistāk un labāk, bet tas ir ļoti svarīgi mūsu politikai nodrošinot izaugsmi, darba vietas radīšanu un efektīvāku resursu izmantošanu. Tas ir jauns un strateģisks aspekts mūsu prāt, un kas, kā tas ir iekļāvies jūsu politikā, vai šis kritērijs ir iekļauts kopainā, runājot par konkurences politiku Eiropas Savienībā. Paldies, Vasekunkam. Es, starp citu, to arī pieminēju, kad es runāju par uh, vadlīnijām, kuras tiks aktualizētas, pārskatītas tuvāko mēnešu laikā, katrā gadījumā šā parlamenta sasākuma laikā, es pieminēju vadlīniju par enerģētiku un vidi. Līdz šim brīdim vadlīnijas bija orientētas uz vides aizsardzību bet šobrīd, eh, balstoties uz mūsu pieredzi, ka mums jāsasaista ir enerģētikas un vides politikas, mēs sagatavojam jaunās varlīnijas, mēs veicam sabiedriskās konsultācijas par uh, vadlīnijām vides un enerģētikas jomā šīs divas jomas sasaistot, un jaunajās vadlīnijās mēs orient investēsim mūsu uh, pūles pasākumus atbalstot atjaunojamos enerģijas avotus, uh, lai uh, varētu sniegt atbalstu Uh, šī, šo enerģijas veidu attīstībai, lai sasniegtu Eiropas Savienības noteiktos uh, mērķus un pat lai ietu tālāk, jo tagad mēs runājam jau par laika posmu pēc 2020. gada, un lai varētu arī izmantot pieredzi uh, Uh, nacionālo programmu analīzi, šīs programmas, kas darbojas, lai sniegtu atbalstu atjaunīgajiem enerģijas avotiem. Šo analīzi veic um, konkurences direkt, ģenerāla direktorāts un komisija. Es uzskatu, ka ir jātīsta atjaunojuma enerģijas avot, tas ir absolūti nepieciešams. Un varam arī jau kaut ko mācīties no šiem gadiem. Uh, Ehm, dažkārt ir atsevišķi atjaunojami enerģijas avoti, kuri jau ehm, drīz kļūs konkurēt spējīgi tirgu un līdz ar to, ka ehm, pateic, tas ir sasniegts pateicoties atbalstam un tagad jau vēja enerģija praktiski varēs konkurēt bez valsts atbalsta Un vēl otrs aspekts ir tāds, ka atbalsta programmu pastāvēšanu tikai nacionālā līmenī atjaunojumiem enerģijas avotiem var tikt uzskatīta par nepieciešamību, jo nav pietiekamu starp savienojumu Eiropas tirgu. Un tieši tādēļ uh, mūsu prioritārais mērķis ir izveidot uh, vienoto tirgu enerģētikas jomā. Bet, ja šīs atbalsts tiek sniegts galvenokārt no nacionāliem līdzekļiem, tas noved pie Eiropas enerģētikas tirgus fragmentācijas, jo šie, šīs nacionālās programmas nevienmēr ir savstarpēji saskaņotas un uh, Uh, protams, uh, vajadzētu atbalstīt atjaunojamās enerģijas programmas, bet tādas, kam ir Eiropas dimensija, jo pretējā gadījumā mēs virzīsimies uz kopīgo mērķi, bet tā pašā laikā notiks uh, tirgus fragmentācija. Paldies, Ecer, vārdā Strežekungs. Paldies, priekšsādātāji. Komisārkungs, man ir vienkārši jautājums. Un jūs jau mm, pie tā arī pieskarāties jūsu ievadrunā. Pirms divām nedēļām komisija mm, īstenoja ne iepriekš nepieteikts pārbaudes atsevišķos uzņēmumos. Tas bija tāds pārsteiguma audits, un izrādās, tas bija vērsts uz to, lai uh, atklātu, vai tiek manipulētas enerģētikas cenas. Tātad tie bija enerģētikas uzņēmumi, un kā arī iespējams par, par gāzi uh, tiek visu laiku pārmaksāts. Tad tās būtu ļoti nopietnas sekas, ja tāds secinājums šo pārbaušu gadījumā varētu tad uh, būt. Uh, Un tātad, kas notiek šā gadījumā? Ja lielie enerģētikas uzņēmumi ir pārkāpuši uh, antitrusta noteikumus, vai tad tur būs kādi konkrēti sodi? Un ko komisija plānos, plāno darīt, lai varētu kompensēt zaudējumus individiem? Paldies, Trošai kungs, par šo jautājumu. Jā, pirms divām nedēļām bija šāds pārbauds, nepieteiktās iepriekš pārbauds. Uh, atsevišķos enerģētikas uzņēmumos, īpaši naftas uh, uzņēmumos un arī konkrētajos urbuma platformās. Jo mēs pieprasījām nu, tādu informāciju, lai varētu izveidot šos salīdzinošos atskaits kritērijus par naftas cenām. Tas ir līdzīgi arī kā finanšu nozarēm un līdzīgas inspekcijas pārbaudas, ko mēs veicam arī, piemēram, par uh, laboru un uh, citām arī tātad uh, likmēm. Mēs izpētījām uh, šo iespējamo salīdzinošo kritēriju manipulēšanu, benchmarking uh, manipulēšanu, jo mēs uzskatījām, ka jāpanāk šāda skaidra informācija, lai katru dienu, kad izsludināts šis jaunais um, atskaits punkts, uh, un to ņem vērā, un tas, protams, nosaka visiem tirgus dalībniekiem konkrēts noteikums. Tad, ja mēs te, protams, konstatētu konkurences pārkāpumus, tad mēs varētu pieprasīt arī kompensācijas un noteikti arī sods tiem, kas ļoti labi zināšu, ko viņi dara un zina, kādā veidā tiek notiek šīs manipulācijas ar salīdzinošiem kritērijiem. Nu, tā kā šobrīd tās ir tikai pārbaudes, to datus vēl ir jāizanalizē. Un tā kā tad, kas, tad kad tas tiks izdarīts, nu, tad arī mēs jums ziņosim. Tagad mēs esam uz, uzsākuši oficiāli tātad izmeklēšanu par šiem salīdzošiem atskaits kritērijiem, benchmarkings, un par iespējamo karteļu darījumu un tirgus dominējošās pozīcijas uh, pārkāpšana, tas ir 101. un 102. līguma panta pārkāpums. Un es jums tā, protams, nevaru pateikt, kāds notiks, bet eh, vai enerģētikas jomā mēs piemērosim abus šos pantus, vai arī vienu no tiem. Tā kā mēs šobrīd to vēl turpinām izvērtēt. Ja mēs konstatējam šādas manipulācijas, un tās arī apstiprinam. Tas nozīmē, ka tieši patērētājiem un arī citiem ražotājiem tas būtu radījis lielus zaudējumus. No konkurences politikas es arī sākotnēji to uzsvēru, ka pēc pāris nedēļām mēs nāksim klāt likumdošanas priekšlikumu par, par to, kā privātā kārtā tiek nodrošināts konkurences tiesību ievērošana, un tas paredz, ka var pieprasīt arī zaudējumu atlīdzināšanu, kur atžāt konkurences pārkāpumi. Es ceru, ka parlaments arī atbalstīs šādu uh, likumdošanas priekšlikumu uh, koplēmu procedūrā, kas, protams, tad daļai arī pārklāsies ar nacionālajiem likumdošanas spēku, bet, nu, no, tas ir Eiropas šobrīd likumdošanas priekšlikums. Parlaments par to jau ir iepriekš runājis, izdiskutējis pašu jūs sagatavotā ziņojumā, kas arī ieguva lielu, m, mm, ieguva parlamentu vairākumu. Tas arī ir jautājums par kolektīvā tiesību aizsardzību un ka šāds prasības tad uh, var iesniegt, uh, celt šāds prasības par kolektīvu tiesību aizsardzību un zaudējumu atlīdzināšanu, un es ceru, ka arī parlaments ar to iespējami drīz arī tad izskatīs. Paldies, tālāk, ko vārdā. Paldies! Komisāra kungs, man divi jautājumi. Pirmkārt, jūsu konflikts ar um, Google uzņēmumu. Tātad ir uh, par to, ka klienti, kas um, tātad iesniedz šos uh, reklāmas, uh, kas maksā Google par reklāmu, protams, te viņi parādās kā pirmie meklētāji. Un, uh, protams, tie, kas ne, nekad nav maksājuši par reklāmu, tad tur ir ļoti uh, sliktākā pozīcijā. Jūs šo jautājumu tieši ar viņiem izskatāt. Un esat saņēmuši arī atbildi no Google, kas gan īsti laikam nav apmierinošs, cik es saprotu. Un uh, man interesē, tad kāda ir komisijas pozīcija? Un otrs jautājums, pavisam kaut kas cits. Es jau iepriekš par to runāju. par piena lauksaimniekiem, piena ražotājiem. Mm, mēs esam ar viņiem tikušies, un viņi paši, kad atbrauc uz Briselu, nu, te visu parlamentu tā kā, nu, nolēja ar pienu. Mēs redzam, ka viņi spējīgi un var parādīt, ko var. Nu, tomēr, mm, tas jau ir tikai, varbūt tā fasāde, aiz tā slēpjas milzīga problēma. Piena ražotāji atrodas ļoti sliktā tirgus situācijā. Uh, Jūs toreiz norādījāt uz to, ka federālā valdība ir jau sniegusi savu atbildi un ka arī mazajiem uh, lauksamniekiem vienkārši būtu jāspēj kooperēties un nodrošināt pašiem šādu lielu uh, kā, uzņēmēju modeli. Bet nu, tam ir cits nopietns problēmas, kas nav tikai piena nozarē, bet arī citās. Un tīri ekoloģiski arī mēs uzskatām, ka tomēr jāpilnāk ir tieši saglabāt mazos uh, pienražotājus, kas spēj nodrošināt labāku konkurenci un līdz ar to arī mm, samazina vispārējo varbūt konkurenci, tas ir šo dominējošo spiedienu tirgū. Tādēļ es uzskatu, tomēr tieši jāveicina, lai saglabātu mažos pienražotājus. Mazie lauksamnieki tieši norāda, ka, protams, kā īsti arī jūs piedāt risinājumu viņiem nekādā ziņā nepalīdz. Un šeit veidos visam tā dīvaina cenu attīstība šobrīd. Komentārs nebija dzirdāms. Tad te jautājums tieši tomēr par konkurenci arī. Tieši tādēļ es arī jums uzdodu šo jautājumu. Kā jūs vērtējat šo procesu? <laughs> you prefer to have your debate. Jūs varbūt savā starpā varētu pastrīdēties vēl. <laughs> ok, let's go to Google. Nu labi, sāksim par Google. 2010. gada beigā mēs uzsākām izmeklēšanu par iespējamo antitrusta pārkāpumu šajā internetu tirgu, tātad meklētāju tirgu, īpaši Eiropā, ko Google ir gandrīz monopolizējis. Viņam ir vairāk nekā 90% daļa no kopējā internetu meklētāju. Nu, un tas mums radīja četras galvenos e, jautājumus. Vertikāliem meklētāji, ko piedāvā pats Google, arī meklēšanas e, darbībai ka viņiem būtu jānodrošina arī taisnīga mm, konkurence. Tas nozīmē vertikāli, es domāju, jūs, piemēram, meklēt atsevišķus pakalpojumus vai produktus, piemēram, restorānu. Un tad šie atsevišķie pakalpojumi, kurus piedāvā pats Google. Otkārt, mums bija bažas par to, kā Google piedāvā šos um, uh, saturu, ko, um, ko viņš izceļ, uh, ko ir radījuši citi. Trešais jautājums bija par to, kādā veidā Google ir izveidojusi vienošanos ar um, tām internet platformām, uh, nu, internet operatoriem, kas izmanto Google um, internetu meklētāju, kā arī informācijas papildinošo daļu arī meklēšanas darbībā. Un ceturtkārt par to, ko Google dara ar atsevišķo programmatūru. Tātad tā programmatūru, kas tieši rada uh, reklāmu uh, Google platformā. Jo Google uztver, ka uh, šādu tad attīstīto programmatūru var izmantot, ja tā reiz izveidot priekš Google meklētāju, tad citiem to nedrīkst izmantot, lai gan tas būtu ļoti līdzīgi. Lūk, šie bija četras galvenās bāžas, mēs pat uzsakām arī sarunas, un mēs arī izanalizējām Google sniegtās atbildes, ko viņi mums iesniedz pirms mēneša, it kā lai mēģinātu arī ar pilnībā izklaidēt, izk, izkliedēt mūsu bāžas. Nu, tagad mēs pārbaudām šo tirgu, un mēs esam Google atbildi nodevuši tālāk arī attiecīgi mm, prasību cēlājiem. Nu, šīs tāda mm, procesa noslēdzās vakardien, bet tā eh, kā viņi tomēr atsevišķie tirgus dalībnieki ir pieprasījuši vēl pagarināt šo procesu vēl veselu mēnesi, nu mēs esam šo pagarinājumu tādu piekšķīruši, un tā kā mums ir jāgaida vēl mēnesis, lai varētu arī jūs tālāk informēt par Google pozīciju un atbildi. Tad, kad mēs būsim izanalizējuši visas atbildes, Tad mēs arī pieprasīsim Google, nu es jums nevaru, protams, pateikt, kāds īsti oficiāli notiks, bet, nu, viss, um, viss ticamāk, ka tā būs, ka mēs arī, protams, arī aicināsim viņus apstiprināt šādu tad atzinumus. Un jā, tagad galā rezultātā Google piedāvās risinājumu, kas atrisina visu šīs bažas, tad mēs varēsim pieņemt šādu lēmumu, balstoties uz regulas 9. pantu, kas ļauj tačos Google priekšlikumus tad pārvērtīs par juridiski saistošām prasībām un uh, viņu saistībām. Ja tas nebūs tā, tad ievērosim regulas septīto pantu par negatīvu lēmumu. Es tomēr ceru, ka mums izdosies panākt pozitīvu risinājumu devītā panta ceļā. Tas nozīmē, ka līdz šī gada beigām mēs būsim atrisinājuši visas problēmas, kas ir saistīts ar Google darbībām. Ir arī aktuālas citas lietas saistībā ar Google, kur nav vēl uzsākts oficiālā izmeklēšana, bet, piemēram, mēs esam arī jau saņēmuši prasību par atsevišķiem Android eh, ekosistēmas izmantošanu. Mēs pie šī jautājuma tāda strādājam, tad esam saņēmuši oficiālu prasību, eh, un mums tagad būs jāpieņem lēmums, vai uzsākt vai neuzsākt oficiālu izmeklēšanu. Un tad vēl arī citi jautājumi, kas saistās ar Google. Piemēram, tā kā Google pārņēma Motorola, lai izmantotu pamat patentus, te bija arī atsevišķas lietas ar citiem uzņēmumiem, kas tād ir cēluši prasību pret Motorola par to, ka viņi izmantot savu tirgus pozīciju un savus patentus izmanto tādā veidā, kas jau ir pārkāp konkurences tiesības. Tas bija par Google. Par pienu. Nu, tā kā no šī 21. gadsimta līdz jau senajiem laikiem. Konkurences tiesības jāievēro arī lauksemniecības nozarei. Tad ir jāievēro konkurences arī principi, tomēr apzinoties nozares īpatnības. Piena nozarē mēs mēģinām panākt līdzsvaru starp konkurences tiesībām un šīs nozares īpatnībām. Konkurences tiesību piemērošana, protams, ir nacionālo iestāžu ziņā, jo piena tirgus ar vien ir nacionāls. Mēs neesam izskatījuši nevienu lietu par konkurences tiesību pārkāpumiem piena nozarē Eiropas Savienības līmenī. Mēs esam izskatījuši atsevišķas lietas par lielo lauksaimniecības ražošanu apvienošanos, bet ne tieši par um, konkurences tiesību pārkāpumiem. Un, protams, piena nozare ir ļoti svarīga un te ir ļoti sarežģīts šis jautājums. Jūs runājat par vispārējiem tirgus principiem. Tirgus princips ir tāds, ka ir jāpakārto eh, arī piena nozare tirgus mehānismiem, nodrošinot vienlaikus, kā tirgus mehānismi nozīmē konkurences uh, piemērošanu. Ja jūs sakat, ka jūs tirgu nenodrošināt visus tirgus principus, tad, protams, tas ir katastrofa. Jūs sakat, ka jūs vēlētos tikai piemērot konkurences politiku bez citām uh, vecās. Nu, īstenībā, es īstenībā gandrīz saku, šobrīd jums pā, drīzāk tad atgriežamies pie vecās kopējās lauksamniecības politikas, ko es nekad neesmu īsti atbaldījis. Bet nevar būt iespējams tirgus politika bez konkurences tiesību ies, ievērošanas. Es saprotu, ka jums ir jautājumi un jūs gribat dzirdēt atbildes, bet lūdzu nepārsniedziet divas minūtes. Mārkus, tev ir iespēja atriepties. Jā, paldies, neko par pienu neteikšu, bet man ir prieks uh, par to, ka. Kā ka arī turpmākajā sasaukumā mēs droši vien ar Bavāriju un Katalāniju nodrošināsim vēl labāku sadarbību, ne tikai futbola jomā. Nu, labi, es atvainojos, bet nu mēs vinnējām. Nu, labi, runāsim par bankām. Un, um, bankām, kas ir sanētas vai vēl nav sanētas Um, es saprotu, ka šonedēļ tieši komisija nāk klajā priekšlikumu par konkrēto aģentūru, kas tad būs kā atbildīgā iestāde par banku sanāciju. Bet man ir jautājums par tiesko pamatu. 127.6 uh, vai būs īstais pamats, ko varam piemērot, un vai uz tā pamata varam kaut ko vispār darīt, vai varbūt arī, un tas pirmais, par juridisko pamatu, un otrs jautājums, kā vispār šādu sanāciju vai eh, iestādi var izveidot, eh, lai šo problēmu atrisinātu. Nu, kāds ir jūsu viedoklis par to? Muchas gracias. Nu, paldies. Nu, par futbolu vienmēr ir patīkami parunāt, un es, eh, starp citu, gribētu teikt, ka mums ir bijuši gadījumi arī attiecībā uz konkurenci un futbolu. Bet, nu, eh, tas vairāk bija saistīts gan ar interešu konfliktu lietām. Runājot par bankām. Mēs sāks, esam sākuši likumdošanas iniciatīvu, lai izveidot vienoto sanācijas mehānismu bankām Eirozonā. Tas ir visiem zināms, un tas nav nekāds pārsteigums nevienam, jo Uh, valdību galvas to atbalstu, atbalsta uh, finanšu ministrijas, ekonomikas ministrijas un arī šis parlaments. Banku savienība bez šāda vienotas sanācijas mehānisma vienkārši nedarbosies. Un tieši tādēļ šāds instruments mums ir nepieciešams. Jautājums par to, kā tas viss darbosies. Nu, mēs neesam vēl īsti pieņēmuši tādus tehniskus lēmumus, un es gal galā arī neesmu tā visa pārvaldītājs. Lai gan komisāra kolēģijā, protams, arī es esmu piedalījies, es debatēs par šo mm, mehānismu, un, protams, es sadarbojos ar attiecīgiem ģenerāla direktorātiem, kas ir iesaistīti šajā darbā. Pat ja es būtu atbildīgs par šo jomu. Es varbūt nevarētu atbildēt uz visiem jautājumiem, ja līdz labi, jo nesmu mm, kompetents juridiskajos aspektos. Un dažādās jomās, dažādām dalībvalstīm ir bāžas un diskusijas par atsevišķiem aspektiem, starp citu arī Vācijām. Jautājums par to, vai mēs varam izveidot vienotu sanācijas eh, iestādi eh, vai vēl ambiciozāku mehānismu, negrozot līgumus. Bet es nevaru atbildēt tagad šodien uz šiem jautājumiem. Mēs vēl neesam komisijā pieņēmuši galīgos lēmumus. Mums ir nepieciešams vēl pāris nedēļas. Paldies! Pēdējo gadu laikā jūs esat daudz arī tieši mums daudz ziņojis par banku restruktūrizāciju un banku sanāciju. Jūs toreiz bijāt arī atbildīgs par šiem jautājumiem, protams. Jautājums gan šoreiz, vai vajag citu, pilnīgi jaunu iestādi, jo galu galā taču jau ir arī ģenerāla direktorāts konkurence. Yo como comisario de competencia soy responsable. Nu, eh, jāsaka, es esmu atbalsts, eh, atbildīgs par valsts atbalsta uzraudzību. Savukārt banku sanācijas eh, mehānisms savukārt ir daļēji saistīts ar valsts atbalstu. Uh, Un tad, kad notiek, eh, teiksim, eh, bankas eh, sanācija ar valsts līdzekļiem, jā, tad tā ir mana kompetence, tad, kad notiek tā saucamais bailouts. Bet, kad ir bailīna procedūra ar pašas bankas akcionāru līdzekļiem, tās vairs nav valsts atbalsts. Un mums ir nepieciešama vienotās sanācijas iestāde. Uh, jo tā būs vienīgā iestāde, kas varēs piemērot šo te instrumentu Eiropas un šo mehānismu Eiropas līmenī. Uz šobrīd mums ir tikai valsts atbalsta kontrols mehānisms Eiropā, un ar to e, šī banku gadījumā nepietiek. Ja komisijā vai nu kaut kur Eiropas Savienībā, Banku Savienībā, tiek pieņemti lēmumi pār uh, restruktūrizāciju. Tiem nevajadzētu vilkties, piemēram, četrus gadus. Pitikainen kundzē vārds. Pa. Paldies. Mēs strādājam pie valsts atbalsta reformas parlamentā un tā šķiet iet pareizajā virzienā. Bet es vēlētos lūgt komisijas viedokli par to, vai komisija nav pārāk daudz eh, pievērsusies sīkiem, sīkām sūdzībām un sīkiem, sīkām problēmām. Eh, un tādēļ, ka te nav bijis pietiekoši daudz resursu, tā nav pievērsusies eh, smagākām, svarīgākām lietām, kur pat tiešām notiek E, tirgus kropļojumi, piemēram, kūģu būvē, un tur nav sekojusi nepieciešamā rīcība. Kāda veida vadlīnijas e, vai regulu jūs plānojat izstrādāt, lai šie, šie sīkākie gadījumi atbalstot mazos uzņēmumus, e, NVO un tā tālāk, varētu tik risinātas vienā veidā, lai varētu labāk, veiksmīgāk koncentrēties uz šiem lielākiem, problemātiskākiem un svarīgākiem jautājumiem. Un vai jūs paredzāt šajā reformā kaut kādus tālākus soļus šajā sakarā? Paldies! Šis mērķis neapšaubām ir viens no tiem mērķiem, kuru mēs vēlamies panākt caur modernizācijas stratēģiju vismaz trijos līmeņos. Šajā jaunajā pārskatītajā procedūras regulā mēs piedāvājam vienkāršotu veidu, kā strādāt ar sūdzībām un tiem gadījumiem, kas katru gadu ir jāizskata attiecībā uz valsts atbalstu. Un ļoti daudz no šiem sūdzībām uh, ir atrisināmas ļoti īsā laikā. Bet ar pat pašreizējo procesa regulu mēs nevaram pātrināt lēmumu izskatīšanu, jo mēs esam atkarīgi no tur atbilžu saņemšanas procesa no dalībvalstīm. valstīm šurpu turpu un tā tālāk. Tāpēc e, ir paredzēts vienkāršots e, sūdzību izskatīšanas veids. Kā es jau sacīju prezentācijā, mēs e, piedāvāsim jaunu bloku izņēmumu regulu, lai palielinātu tās aptverā, aptveramās schēmas, kuras mēs varētu pasludināt kā šos bloku izņēmumus. Uh, Respektīvi, mēs neprasīsim ex ante notifikāciju konkrētai schēmai nacionālajā līmenī, lai varētu uh, aizsākt valsts atbalsta procedūru. Un tātad pašlaik notiek konsultācija process par šo tēmu un cerams, ka šī gada beigās vai 14. gada sākumā arī šīs tiesība akts tiks pieņemts. Runājot par regulu, ko nosūtījām padomei, un parlaments dos par to savu atzinumu. Tā saucamā enabling regulation, kā mēs to piedāvājam. Es rīt piedāv, piedalīšos konkurences padomas darbā un cerams, ka par šo regulu arī rīt tiks nobalsots. Mēs varam paplašināt uh, to jomu skaitu, kurām mēs piemērosim bloku izņēmumu, tātad eh, palielinot eh, to nozaru skaitu, kurām mēs varam atteikties no šīs obligātās notifikācijas. Un tad mēs varēsim koncentrēties uz tām lietām, kas eh, tiešām ir saistītas ar nopietnākiem tirgus skropļojumiem. Bet šeit ir jāievēro noteikts priekšlikums, tas ir paredzēts modernizācijas e, stratēģijā. Mums ir jāpas, e, jāpadara stingrāka ekspost kontrole. Un uh, mēs uh, izskatījām vai veicām analīzi, kas tad ir noticis iepriekšējos gados ar tiem lēmumiem, kuri bija pakļauti šai te bloha izņēmumu kategorijai, par kuriem mums netika ziņots eksante, un atklājām, ka vienā trešdaļā šādos gadījumos ir pieļautas kļūdas. Uh, Tāpēc mums ir jāprasa darbi dalībvalstu iestādēm būt ļoti stingrām, ka tās definē dažādās schēmas un piešķirt uh, publiskos līdzekļus noteiktiem uzņēmiem un noteiktiem sektoriem, jo dalībvalsts ir tās, kas piešķir līdzekļus un uh, tās, kas nesako mūsu vadlīnijām, neievēro tiesību aktus. Tātad. Tā, izvēloties šo bloku izņēmumu uh, pieeju. Un daži valsts atbalsta lēmumi netiek pieņemti saprātīgā laikā, jo mēs esam atkarīgi par informāciju, kuru var ies, uh, piedāvāt tikai pašas dalībvalsts. Un līdz ar to um, šie stimuli nav sevišķi labi saskaņot, jo dažos gadījumos Dalībvalsts pretojas procesam, e, viņi vēlas izmeklēšanu pagarināt, viņi nevēlas, lai būtu galīgais lēmums, vai arī viņi nav pietiekami rūpīgi e, un pietiekoši uzmanīgi nesavāc informāciju, lai sniegtu mums nepieciešamo faktus, lai mēs varētu pieņemt lēmumu. Tā tad eh, mēs gribam pieļaut noteiktos apstākļos iespēju izmantot noteiktus tirgus eh, instrumentus. Un tad mums būtu vajadzīga informācija nevis no dalību valsts, bet paralēli arī no tirgus dalībniekiem un no tiem, kas ir šīs informācijas īpašnieki, eh, lai mēs varētu sagatavot attiecīgu komisijas lēmumu. Paldies, Klienkungs. Žēl, protams, ka konkuren... žēl, ka konkurences ziņojumu mēs nevarējām pieņemt pirms šīs diskusijas. Gribētu teikt, ka ekon komitejā mēs atbalstam Eh, tā tad eh, šo te risinājumu, ka kompensācijas par zaudējumiem ir jāveic gan caur uh, privāto, gan uh, starp, uh, teiksim, starp kolektīvajām tiesībām, ar kolektīvajām tiesību aizsardzības metodēm. Un tad, kad ir mm, jāuzsāk valsts atbalsts, mm, tiesības to darīt ir jāpiešķir vienlīdzīgi dalību valstīm, lai nebūtu finansiālās saskald, sadrumstalotības. Saprotu, ka vadlīnijas vēl ir eh, tādas provizoriskas, bet vēlāk skatīsimies, protams, kad tās būs jāizskata parlamentā. Jūs sacījāt, ka tika izskatīt pār par simts lēmumiem par valsts atbalstu, un vienā piektajā daļā gadījumā ir panākt tas eh, panākt risinājumi. Un reizēm tas ir aizņēmis ļoti daudz laika, kā atsevišķi zinām gadījumi Spānijā, kas ir radījuši ļoti eh, smagas sekas šo kompensācijas sakarā. Paldies, Antilīna kā tu zini. Mēs ar komisiju esam iesaistīti uh, tiesību aktu izstādē, uh, izstrādē gan individuālajā, gan kolektīvajā jomā. Un plenārsēdē parlaments arī ir balsojis. Un uh, komisija, piemēram, un paši jūs aicinājāt nesūtīt lieku ziņojumus par lietām, kuras jūs darāt uh, kopā. Demokrātijā mēs respektējam parlamentu, bet man nepatīk šī situācija. Par banku savienību es pilnīgi piekrītu. Sanācijas mehānisms gan Eirozonai gan ne Eirozona Eiropas Savienībā nevajadzētu nozīmē to, ka būtu jākropļo, jāpieņem tādi pasākumi, kas, ļau, kas kropļot iekšējo tirgu. Mm. Un jā, protams, ka šeit var rasties <clears throat> nelīdzsvars eh, gan starp atsevišķām bankām, gan eh, starp bankām vienas eh, banku grupas ietvaros. Un es ceru, ka parlaments šeit varēs palīdzēs komisijai nepieļaut šādu sadrumstalotību, jo jāsaka, ka otrs līdz likumdevējs nav sevišķi optimistisks šajā jomā elastības, eh, pieļaujamās elastības līmenis padomē pieaug. Bet runājot par uh, valsts atbalstu, jā, tā ir ekskluzīva komisijas kompetence. Un tām vajadzētu ļaut eh, uzturēt šos te vienlīdzīgos spēles noteikumus, nu, cik tālu tas ir tiesiski pieļaujams, un līdz tādai pakāpē, kad ne, būtu nepieciešama jauna likumdošana un padome ir nobalsojusi par jaunu likumdošanu, un tā prasa, lai mēs izstrādātu jaunu procedūru ar lielāku elastību. Mums ir jāievieš šis eh, vienlīdzīgs spēles noteikumu un nediskriminācijas princips. Padome Jūs esat atbildīgi par mūsu budžetu un resursiem, un jūs esat piešķīruši mums mazāk naudas. Un eh, tas, tā, tā darba slodze, kas mums ir, protams, prasa, ka mums ir vajadzīgi vairāk speciālisti, kas darbojas uh, antimonopola jomā, antikarteļu jomā un mums trūkst apmēram vienas eh, trešās daļas. Bet, nu, darba slodze mums ir ļoti liela. Un te es nenāju tikai par cilvēku resursiem, bet runājot par valsts atbalstu. Programā, kas, ja no recordo mal, se puso en marcha en España a principios del año 2000. Dalībvalstis negrib ar mums sadarboties, un jūs zināt, ka mūsu īstenotā programma darbojas jau kopš 2012. gada, bet nekādus paziņojumus neesam saņēmuši. Jā, mums ir paziņots par šīs sistēmas iedarbināšanu 2002. gadā, es atceros, 2002. bet neesam saņēmuši nekādus paziņojumus. Uh, Eh, esam eh, tomēr saņēmuši sūdzības un mums uz tām ir jārēģē. Tādēļ esam uzsākuši izmeklēšanu tikai pirms diviem gadiem, kura drīz tiks pabeigta. Šīs lēmumus, ko mēs pieņemsim, dažiem patiks, eh, citiem nepatiks, bet esam tuvu lēmumu pieņemšanai bet, lai to panāktu, komisijai bija jāpieliek milzīgas pūles, lai iegūtu nepieciešamo informāciju. Un kad es lasu spāņu presē, kā Almūņa visu novilcina, jā, protams, man ir jāparaksta šie lēmumi, bet ne jau nu es kavēju lēmumu pieņemšanas procesu. Tagad vārds Berneram Langenam. Paldies, godātais komisār! Es kādā ziņā vēlos uzteikt jūsu darbu Jūs arī iepriekš esat uh, spējis nodrošināt konkurences politiku arī iepratiem ļoti spēcīgām valdības spiedienām. Man ir vairāk jautājumi. Es uh, vēlos atskatīties atpakaļ. Pirms kāda laika jūs sacījāt, ka jūs nāksiet klē ar vadlīnijām par mazajām reģionālajām lidostām. Kā tas ir, uh, cik tālu tas darbs ir pavirzījies un kad tās būs gatavas? Un otkārt, platjosmas savienojumi lauku teritorijās. Komisija iepriekš ir nosacījusi, ka īpašos gadījumos varētu arī šeit nodrošināt valsts līdzekļu konkrēto tērēšanu šim mēķiem. Kā tad ir īsa pozīcija komisijā? Un treškārt, Liobringa lieta, kur iestājas maksāt nespēja, jo komisija nebija gatava kaut kādā veidā te piet mm, ciest mm, valsts atbalstu. Tagad tas tiek pārdots šis mm, maršruts, un tagad komisija saka, ka šīs sacensību maršruts nav pieļaujams, kā papildus te ir uh, vēl arī brīvā laika investīcijas, uh, kur ir arī nonākuši arī šī sadaļa brīvā laika pavadīšana konkurence, eh, piedošana maksātnespējā, nu, kādā ziņā šis sadalījums nebija vairs skaidrs tad. Eh, te ir mana arī pieredze ar konkurences politiku, es jau, protams, arī 15 gadus esmu tur dzīvojis, un man liekas, tā ir tikai šobrīd tāda atruna. Vai šodien jūs nevarētu tiešām pateikt skaidrāk atsevišķā lietās, varbūt, ka jūs par šo man varētu iesniegt tad arī rakstveida eh, paskaidrojumu, jo man tas ir ļoti svarīgi. Gracias, señor Langen. Muchas gracias por sus comentarios iniciales. Paldies, Langenkungs, par jūsu komentāriem. Vispirms es vēlētos atbildēt par vadlīnijām attiecībā uz avio kompānijām un lidostām. Es teicu, ka tās tiks, ceru, ka tās tiks pieņemtas eh, pirms šī gada beigām. Un tad, kad tās tiks pieņemtas, Eh, mēs eh, uzreiz varēsim sākt eh, risināt 60 vēl neatrisināts valsts atbalsta gadījums, kas ir saistīti ar aviolīnijām un uh, lidostām, kas saņem valsts subsīdijas. Tātad šis jautājums ir ticis atlikts jau vairāku iemeslu, vairāk kārt vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, tur ir iesaistīts daudz uh, publiskā finansējuma, īpaši e, lidostu darba organizācijā, un arī noteiktu aviolīniju reisu piesaistīšanai noteiktām uh, vietām, noteiktām lidostām. Uh, šī lieta mums tika nodota, mums ir ļoti daudz liels apjoms šo lietu, bet mums nav pietiekoši daudz darbinieku, lai mēs varētu izskatīt visu šīs lietas. Un eh, pirms pāris gadiem tas vēl nebija mūsu darbs, bet tagad mums tas ir jādara. Nu, tagad mēs esam sagatavojuši vadlīnijas, līdz ar to būsim gatavi strādāt ar, šī, ar šīm lietām. Un vēl kāds iemesls. Uh, vadlīnijas, kuras joprojām ir spēkā, pašlaik mēs tās nevaram piemērot. Ja mēs tās piemērot tā, kā tās tika pieņemts pirms daudziem gadiem, tad mums būtu jāpieņem negatīvi atgūšanas lēmumi daudzos no šiem 60 gadījumiem, un tas nebūtu loģiski, jo uh, Uh, lēto aviolīniju izmantošanu, reģionālu aviolīniju izmantošanu, uh, tātad uh, reģionālo lidostu izmantošanu daudzos gadījumos ir pilnībā attaisnojama. Tas nevienmēr ir saistīts ar cilvēku resursiem vai publiskā finansējuma izmantošanu. Tam ļoti bieži apakšā ir ļoti pamatot iemesli. Pagājušā gada decembrī mēs pieņēmām vadlīnijas un jauno enabling regulation, um, paplašinot bloku izņēmumu normas. Un ja to atbalstīs padomu un parlaments, mums joprojām atliks uh, laiks, lai pie, iekļautu šo papildinājumu, kuru ir atļāvusi padomu jaunajā regulā. Tālāk par atsaisti, funkciju atsaistīšanu. Šeit mēs esam daudz par to runājuši. Vakar vien parakstīju divas vēstules atbildot uz ļoti daudziem jautājumiem, kas eh, nāk no reģionālas eh, pašvaldības un no nozares ministra. Atbildes esam nosūtījuši abām pusēm, atbilstot uz dažādiem jautājumiem un šīm te šaubām par to, ko var un ko, ko drīkst un ko nedrīkst darīt. Tā ļoti ātri lūdzu. Mans jautājums, tad tās būs vadlīnijas vai direktīvas par reģionālām lidostām? un otrs, vai šis jūsu dokuments ir pieejams. Carta nos publica. Si usted me hace una pregunta por escrito, le responderé lo que pueda responderle. <laughs> Vēsture nav publiska. Ja jūs man atsūtīsiet jautājumu, es jums atbildēšu, mēs varam parunāt par to, bet vēstule nav publiska, tā ir konfidenciāla. Vadlīnijas, jā, vadlīnijas ir vadlīnijas, un tās ir vadlīnijas par lidostām un aviolīnijām. Komisārkungs, es vēlos apsveikt jūs un pateikties par paveikto darbu īpaši attiecībā uz Libor eh, un eh, naftas cenu izmeklēšanu. Es jums rakstīju arī par gāzes eh, cēnu manipulācijas jautājumiem, jo kāds no trauksmes cēlājiem bija manā ofisā, viņš bija zaudējis darbu par to, un šie tirgi ir saistīti ar milzīgām finansēm, kas tur ap grozās eh, arī mm, dažādiem vērtspapīriem, atrisinātajiem instrumentiem un tā tālāk un tā tālāk. Un ja jūs tātad atklāsiet šeit manipulācijas, jūs eh, nāksiet klajā ar eh, sankcijām un soda naudām, bet kas man uztrauc? Un es arī apsveicu to, ka būs tātad privātās piemērojamības vai individuālās pierā, piemērojamības tiesība akts. For compensation after Virgin and British Airways. Actually... Es arī biju iesaistīta līdzīgā lietā par cēnu noteikšanu, vienošanos par cenām starp aviolīnijām, un tur tika iesniegta kolektīva sūdzība, jo mūsu tiesību sistēma to atļauj. Bet kā tad būs, kurš nesaņ, eh, man ir bail, ka nevarēs saņemt kompensācijas, jo tam visam būs noilgums. Vai jūs nevarētu aicināt attiecīgās dalībvalstis jau skatīties, vai tās nespēja panākt kompensācijas patērētājiem, kuri ir zaudēti, būs zaudītāji šajā situācijā? Tad es vēlētos runāt vēl par kādu lietu. Uh, Tad, kad pabeigsiet eh, šo izmeklēšanu, jums būs laba zināšana par struktūrām un praksēm, kuras eh, noved pie potenciālām iespējām manipulēt. Jums būs šie pamati indikātori zinām. Tā kā Tādēļ es saprotu, ka atskaites punktā saucamā benchmarking likumdošana ir Barņiekunga pārziņā, bet ko mēs vēlamies šajā parlamentā? bet es vēlētos arī jūsu viedokli par to, kā mēs šos indeksus varam nākotnē noteikt, lai mēs varam izvairīties no situācijas, eh, situācijām, kuras jums jāmeklē, tātad negodīgas konkurences un negodīgas biznesa prakses. Liels paldies! Es nedomāju, ka jauna tiesība aktējas līmenī par uh, konkurences uh, likumdošanas pārkāpšanu individuālu uzņēmumu līmenī var uh, tikt, varēs tikt piemērot retroaktīvi. Es nedomāju, ka šāda likumdošana var būt retroaktīva, bet dažās dalību valstīs šāda uh, likumdošana jau pastāv. Un tā ir pastāvējusi pirms šie fakti mm, tika notiku, notika ir notikuši un pirms tie ir tikuši izmeklēti, tāpēc eh, šeit varētu piemērot dalībvalstu likumdošanu, bet tas atkal nav mans uzdevums norādīt dalībvalstīm, kā tām pašām jāizmanto sava kompetence. Jautājums turpinājums eh, bez mikrofona, tulka nedzird. Eh, mūsu izmeklēšana pašlaik virzās uz priekšu, turpina komisārs, un, protams, ka tas ir publisks un atklāts uh, risinājumi kompensācijas. Jā, nu, Barniekungs ir uh, atbildīgs par šiem jautājumiem, un viņš tiešām strādā pie tiesību aktiem, kā vajadzētu veidot šos indeksus atskaitas punktus Man ir bijuši kontakti arī ar Brītu iestādēm, kas jau darbojas pie šiem jautājumiem. Šeit notiek sadarbība arī ar ASV, un tad bija seminārs, ko jūs paši organizējāt. Un kā komisāra kolēģijas loceklis, mēs esam pilnībā tātad visi saistīti ar šo likumdošanas darbu, un mūsu pienesumu ierobežo tas fakts, ka caur mūsu izmeklēšanu eh, mēs zinām, ka process ir pagaidām jāpatur konfidenci, kā konfidenciāls. Nu, bet tikko tas vairs, tikko konfidencialitāte nebūs jāievēro, es ceru, ka mēs varosim dot labu ieguldījumu, kas palīdzētu veidot labāku likumdošanu šajā jomā. Uh, ar visādiem atskaitas punktiem. Esam sākuši ar finanšu sektoru, tagad esam pagājuši uz enerģētiku, vēlāk varbūt izēvielu sektors un tā tālāk. Jā, un es domāju, ka izēvielas noteikti būtu jāpievieno. Nākošais runātājs šķiet, ka ir problēmas ar mikrofonu. Paldies, komisārkungs. Es te domāju, uh, Javieris Martīnes, uh, tātad šeit ir lietas, kas ir, tiek izmeklētas. Uh, Nu, var jau būt, e, ka, teiksim, tās futbola lietas e, pašas par sevi sastāda kaut kādu atsevišķu jautājumu loku, bet ne par to es gribēju runāt. Jautājums par sistēmu, kas tiek piemērota, teiksim, atlases kritērijiem kuģu būvs jomā. Tik apstiprināta jauna sistēma, un jūs to apstiprinājāt, un tā izslēdz selektivitātes komponentu, bet ir tādas valsts kā, piemēram, Nīderlanda, uh, kura šo selektivitātes komponentu iekļauj. Un jūsu ģenerāla direktorāts ir saņēmis sūdzības par šo jautājumu. Vai jūs varētu pastāstīt, vai ir kādi citi dokumenti vai izmeklēšana saistībā ar šīm sūdzībām? Tālāk runājot par karteļu darbību 2006. gadā tika pieņemts vadlīnijas, bet jautājums, vai visam procesam nebūtu lielāka tāda drošība, ja vadlīniju vietā, kas ir tomēr nesaistošas, mums būtu tiesība akts, piemēram, regula, kā jūs to norādījāt eh, konkurences ziņojumā. Un tālāk eh, sodi un sankcijas pret eh, kārteļu darbībām, kaitējumiem, ko tas nodara. Uh, maziem uzņēmiem. Tas ir radījis milzu problēmas, ņemot vērā mazo uzņēmumu specifiku. Te varbūt vajadzētu paredzēt um, vadlīnijas īpaši, īpašiem ražošanas veido, veidiem, piemēram, monoprodukcijas ražotājiem, maziem uzņēmumiem un tā tālāk. Jā, paldies! Nu, ārpus protokola varu teikt, ka ekonomiskie sakari starp Bilbao un Asasuno, protams, nav mūsu jautājums, bet runājot par um, vadlīnijām, uh, kas attiecas uz jūrniecības sektoru, uh, Ir virkne specifiski elementu, eh, kas ir paziņoti kā saist, eh, kā piemērota šim sektoram, piemēram, tonāžas nodoklis, eh, drošības nosacījumi strādājošiem uz šiem kuģiem. Tā kā ir dažādas sistēmas, kas ir savietojamas un savstarpēji savienojamas, un mēs esam pieņēmuši lēmumu, ka jaunā spāņu sistēma ir atbilstīga ēst e normām, un tā neatiec tikai uz jūrniecības sektoru, bet to izmanto arī kuģniecības sektors, neizmantojot šo te selektivitāti. Ja mēs aplūkojam citas valsts, jā, ir gan tā, ka mēs esam sākuši izmeklēšanu dažām sistēmām, citās dalībvalstīs, kas tiek piemērots un varbūt nav savietojams ar es tiesību aktiem. Esam saņemši arī šo spāņu sūdzību par Nīderlandes sistēmu, nav vēl lēmumu. Vai sākt pilnu izmeklēšanu, jo šis ir ļoti jauns fakts. Soda naudas sankcijas eh, monopola un karteļu gadījumā. Eh, dažreiz komisija, eh, parlaments ir lūdzis komisijai iekļaut eh, noteiktus kritērijus un aizliegumus, kas ir iekļautas direktīvā, pārstrādāt un iekļaut tos regulā. Nu, parlaments, protams, var aicināt izstrādāt tiesību aktu, bet es domāju, ka nepieciešams izmantot, tā teikt, procedurālās ekonomikas principu. Likumdošanas procedūra ir gāra, stīva, un tāpēc e, ir daudz vienkāršāk pieņemt komisijas vadlīnijas, ņemot vērā to, uh, ja vien tas ir um, juridiski iespējams. Un uh, Eiropas Savienības tiesa jau ir uh, nākus klajā ar uh, nolēmumiem, kas atbalsta pašreizās vadlīnijas, kas atbalsta mūs un saka, ka mums ir taisnība. Un pēdējais jautājums par mazajiem uzņēmiem un monoražotājiem. Nu, tas varbūt nav iekļauts vadlīnijās bet ir vismaz viens uh, lēmums par karteļiem, ku, kur šis aspekts ir ticis ņemts vērā nosakot sodu apmēru. Tālāk jauna viceprezidente, kas aizstāja uh, eh, Seklonas kungu, kurš būs finanšu ministrs Maltā, uzdos jautājumu. Komisāra kungs, šī gada janvārī jūs pieprasījāt likumdošanu par restruktūrizāciju, un tas saņēma atbalstu, un jūs saprotat, cik tas ir svarīgi konkurs, tātad konkurences likumdošanai. Vai komisija šai sakarā ir virzījusies priekš? Tātad kompāniju restruktūrizācija, bet komisārs saka, ka tas nav viņa jautājums. Bet jūs jau pārstāvat arī komisāru kolēģi. Nu jā, bet es, eh, respekts, respekts, bet es nevaru atbildēt uz visiem jautājumiem, eh, kas attiec uz visiem komisāriem. Man liekas, Barniekungs par to atbalst, atbildi, un es varu nodot viņam šo jautājumu. Tieši tāpat kā Gozes kungs, es, no, nu, es nevaru atbildēt par visām ikdienas lietām, ko dara komisija. Ņemot vērā, cik svarīga ir šī likumdošana, kā par tika balsots, es nodošu par niekungam jūsu milzu interesi par šo jautājumu. Jā, un varbūt viņš var pateikt jums savu privāto viedokli, ko nevar paust uh, publiski, lai gan tas varētu izrādīties interesanti. Un Ole Šmits, tagad tu tik pacietīgi esi gaidījis. Paldies! Es zinu, komisār kungs, jūs esat gudrs vīrs, un varbūt jums būs atbilde. Atgriežoties pie energoresursu cenām. Secinājumi no pēdējās padomas Ir ļoti daudz ad hoc pasākumu visā šajā sektorā, jūs tur arī esat iesaistīts. Vakar dzirdēju, ka BMW būvē ražotni ASV, jo energo nesēju cēnas Vācijā ir se, sešreiz augstāks kā ASV. Un visa šī slānekļa gāzes eh, revolūcija, kuro, kura soļo pāri Amerikai, bet e, Eiropā mums nu liedz ar to nodarboties. Un tā tad vai ir vienots kaut kāds rīcības plāns par visiem šiem enerģētikas pasākumiem, jo mēs zaudējam konkurences cīņā? Tas ir pirmais jautājums. Un tālāk Esmu dzirdējis, ka komisijā jūs apspriežat atsevišķus pasākumus, eh, kas vērsti eh, uz tērauda rūpniecību. Man ir grūti teikt man, man grūti teikt mums, eh, jāsaka man, vai jūs varat man sniegt pārliecību, ka šie pasākumi un šie plāni tērauda industrijā Eiropā būs saskaņā ar konkurences politiku Eiropā. Paldies, Šmita kungs! par enerģētikas sektoru runājot. Esmu lasījis eh, ar lielu interesi un ļoti uzmanīgi padoms secinājums par enerģētiku, jo savā sākotnējā uzrunā es teicu, ka no konkurences politikas viedokļas gan attiecībā uz monopoliem, gan karteļiem, gan valsts atbalstu Pēdējās inspekcijas par to liecina, ka mēs katru dienu strādājam ar enerģētikas jautājumiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgs sektors un ļoti svarīgi, lai konkurences normas un politikas īstenošana notiktu atbilstošā veidā. Slānekļa gāzes revolūcija. Tas tiešām ir liels izaicinājums. Un man ir prieks lasīt eh, secinājumos, par ko vienojušies mūsu valdību galvas, mēs apstiprinām mūsu apņēmību dot, veidot vienotu eh, tātad iekšējo enerģētikas tirgu jau nākamajā gadā. Bet te pašā laikā lasot šādus te secinājumus, Es esmu lasījis arī to, kādēļ ir nepieciešams veidot labākus saslēgumus. Es nesaprotu, kā var būt vienots Eiropas tirgus, ja nav normālu saslēgumu un pārvadu sistēmas Eiropā, nec gāzei, nec elektrībai. Un palūkojoties uz mūsu kolektīvo rīcību, es, piemēram, uz mūsu nākošo daudzgadu finanšu schēmu, un ierobežotos resursus, ko varētu piešķirt uh, caur Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu. Nu, ar to nepietiek. Ir jāatrod vēl citi finansēšanas avoti, jo nepieciešamais finansējums un investīcijas ir milzīgas, un politiski jāpieņem lēmums par to, kā mēs patiešām varam panākt patiesi labus uh, tātad savienojumību un saslēgumus. Es, starp citu, dzirdēju jautājumu par atjaunīgo enerģiju uh, schēmu atbalstu. Ja mēs nerīkosimies, mums būs jāsamazina uh, atbalsts, šis atbalsts, jo atjaunīgo resursu ceļā iegūtā elektrība uh, nav uzkrājama, un ja nebūs starpsavienojumu, tad mēs nevaru, nevarēsim šo te elektrību pārvadīt uz tām vietām, kur uh, tā būtu nepieciešama. Enerģētikas um, kokteilis vairāk uh, atjaunīgo, mazāk atjaunīgo, fosīlie energoresursi, atomenerģija un tā tālāk. Uh, Šeit ir ļoti daudz aspektu, kas ir saistīti ar uh, pretmonopolu darbībām, ar valsts atbalstu. Mums ir jāņem vērā šīs perspektīvas un jāparveido tās par vienotu perspektīvu, ja nē. Tad no vienas puses slānekļa gāze, no otras puses dabas gāze, kas nāk no otra pasaules gala. Tad e, jaunati, e, jaunu attīstošos ekonomiku konkurence. Mēs runājam par to, ka ir jāpanāk 20% industrializācija Eiropā Līdz 20. gadam visam jābūt 20, 20, 20, bet pēc 20 gadiem mēs nespēsim konkurēt ne pret vienu uh, teritoriju pasaulē, ja mēs ne, nopietni nerisināsim šos jautājumus. Un no mans perspektīvas, kā konkurences komisārs katru dienu analizēju to, kādas varētu būt sekas tam, ka mums nebūs kopējas uh, stratēģijas un rīcības šajā sektorā. Tērauds Cik daudz es zinu par šo nozari un par priekšlikumiem, tie ir Taģānī e, kunga priekšlikumi, kas, ko gatavo kopā dalību valsts nozare. Nevienā no tērauda stratēģijas nodaļām uz šo brīdi neparādās nekāds iemesls tam, lai šeit vajadzētu satraukties no konkurences policijas viedokļa. Taču, tomēr, un es neturpināšu. Um, Werner Langen uh, is pleading. Werners Langens arī vēlas runāt. Komisārkungs, ja vien iespējams, es tomēr aicinātu jūs atbildēt uz šo trešo jautājumu, kurš nav par platjosmas savienojumu atbalstu lauku. Uh, teritorijā. Vai šajā gadījumā ir nosakāms atsevišķs izņēmums arī tādām atsevišķām grupām, vai arī tie kā citi noteikumi, tā kā jums būtu iespējams. Tad otrs jautājums, eh, ko es vēlos tieši par energointensīvajām energo nozarēm, par šo jums ir savs priekšlikums, cik tālu tas ir attīstīts. Okay. I, I think I responded to the first question. Eh? Man liekas, es jau atbildēju jūs pirmo jautājumu par platjoslas savienojumiem. Bet, nu labi, labi, es gatavs arī to vēlreiz atbild, atbild, mm, atkārtot. Tad mēs pieņemam jaunās platjosmas savienojuma vadlīnijas pagājušā gada decembrī, kuras gadu noteikts, ka mēs nosakam arī jauno veidu, kā mēs uh, uzskatām, kā var arī izmantot valsts līdzekļus plaķosnes savienojumu iesveidošanai. Ja Eiropas saimnības īstenošanas regula, kuru tieši rītdien arī izskatīs jau padomas līmenī, ja viņi rītdien atbalstīs mūsu pozīciju, manu pozīciju, kas nozīmē, ka mēs varam arī paplašināt šīs iespējas par uh, papildus investīcijām arī platjosmas savienojumam, tad to var arī uzskatīt par vispārējo atvieglojumu, jeb atbrīvojumu, uh, ko arī mēs pieņemsim, sākot jau kopumā arī no šī gada līdz 2004. gada beigām. Bet, lai nodrošinātu, šeit, protams, tad ir nepieciešams pārdomas īstenošanas regula. Tā ir jāpieņem. Par energointensīvajām nozarēm. Es zinu, ka tas jautājums ļoti aktuāls Vācijai un arī citiem. Mums ir viena lieta par konkrēto schēmu sistēmu, kas tika izveidota 2009. gadā Vācijā, par to, lai arī mēģinātu kompensēt atsevišķajiem uzņēmumiem par CO2 emisiju kvotu tātad nu, nu, papildus radītām izmaksām. Mēs esam pārstāvuši izmeklēšanu, jo te ir eh, spēkā jaunās emisiju tirdzniecības schēmas vadlīnijas, Mēs gal galā panācām tādu ļoti labu līdzsvarotu vienošanos, jo šķiet to var pieņemt un ir gal galā apmierināti gandrīz visi tātad jaunām ETS vadlinijām. Tad mēs atgriežamies pie 2009. gada emisiju tirdzniecības schēmas. Mēs esam gadu savukārši papildus vēl lietas izmeklēšanu uh, Vācijā par to, par tām nodevām, kuras ir tiek uzliktas atsevišķiem uzņēmumiem par tīklu izmantošanu. Tātad tur ir runa par to, ka šī naudas pārdale notiek un papildus arī uzliktās nodevas tiek tālāk no uzņēmumu kasēm uzlikts patērētājiem. Un lūk, tieši šo mm, nodevu pārdali mēs šobrīd izmantojam. Uh, Un es nevaru pateikt, vai, nu, droši izskatās, ka mēs tomēr uzsāksim arī izmeklēšanu arī citu vācu sistēmu par atjaunojumiem energoresursiem, kur ir aptuveni līdzīgi pat pat tā sistēma, arī, kā arī lielie energoefektīvie, uh, intensīvie uzņēmumi nemaksā papildus nodevas, bet šo finansējumu iegūst no uh, citiem ražotājiem, kas arī ražo atjaunojumu resursus un pieprasot šīs papildus nodevas. Savukārt to visu novirz pēc tam gala patērētājiem. Tā kā mēs uzsākam šo arī izmeklēšanu tīklu operatoriem, jo vācu iestādes norādīja, ka viņi jau šobrīd arī sagatavo jaunu likumdošanu, un es teicu labi, paskatīsimies, kā tad būs jaunā likumdošana mēs ņemsim vērā arī jaunos noteikumus, jauno sistēmu, ne tikai sākotnējo. Tā kā mums ir par to jāpieņem lēmums. Es nesen biju arī Berlīnē, man bija sarunas arī, arī um, uh, kanclera vietnieku vides ministru, un domāju, ka jūnijā mēs saņemsim tad papildus informāciju par jauno režīmu, uh, Un tad arī pieņemsim lēmumu, vai mēs uzsāksim vai neuzsāksim izmeklēšanu iepriekšā lietā. Par tēraudu es jau tā atbildēju, jā. Bet ar šo bet beigās. Thank you very much. Uh, Paldies. Vienmēr vērts palikt līdz beigām. Un es vēlos visiem atgādināt to, ka šodienas pēcpusdienas komiteja atsāksies 3.30 un nevis šajā telpā, bet gan 5G3 uh, telpā. Un mums būs arī tad atsevišķā uzklausīšana. Tiekamies!